Eh, šīs nedēļas darba kārtība priekšsēdētāju konferences saskaņā eh, reglamentu, tātad tika darba kārtība izdalīta, eh, šodienai grozījuma man nav lūdzu. Brodre, Zitsana pāremvu, ja divi Priekšsēdētāji, lūdzu vārdu divu iemeslu pēc. Pirmais nosies taistīts ar 160. reglamenta panta trešo apakšpunktu, kur runāts par vienu minūšu uzstāšanās runām. Es lūdzu man piešķirt vienu minūti, lai uzstātos un runātu par uh, Vācijas skaru notieku kompensācijām. Un kompensācijām, kas pienākas tiem cilvēkiem, kas Vācijas okupācijas laikā Grieķijā tika nogalināti, bet mani noraidīja sakot, ka lūk, nesot pietiekam daudz laika, lai man piešķirt šo vienu minūtu, un tomēr pirmo reizi priekšsādātāji es redzu, ka šodien, pirmdienā, mums pat nemaz nav šo vienu minūšu runu. Tās ir pārliktas uz ceturtdienu tā vietā. Un šodien mums ir tikai divas stundas plenārsēdes laika. Priekšsēdētāji. Ja mēs šodien būtu varējuši septiņos runāt par šīm lietām un būtu vienvienošanas, tad tādā gadījumā mēs līdz desmitiem vai vienpadsmitiem varētu par to runāt. Ne, nevar būt tā, ka mums katru reizi ar vienu pietrūkst laika. Es tomēr gribētu, lai jūs šo jautājumu pārliekat darba kārtībā uz priekšu, uz šodien. Tātad vienu minūšu runas. Es domāju, ka tas ir skaidrs. Zunächst einmal. Vispirms e, šāda veida grozījumi saskaņā ar reglamentu ir iesniedzami līdz pulksten 16. Tātad reglaments parāds, ka līdz pulksten 16. tas ir jāiesniedz. Tā kā jūs esat jauna deputāta, tad es vienkārši e, norādu, kāda ir procedūra. Šodien es to varu akceptēt. Vienas minūtes e, runas pārcelšana e, uz ceturtdienu nenotika satura dēļ, bet formāli iemeslu dēļ, jo mums šovakar vēl būs uzklausīšana uzklausīšanas divu kandidātu uzklausīšanas, tieši tāpēc priekšsēdētāja konference izņēmuma kārtā pieņēma lēmumu pārcelt vienas minūtes runas eh, uz citu dienu, jo citādi mums nepietiktu kapacitātes uzklausīšanām, ņemot vērā to, ka trešdien jābalso par komisiju. Tā kā te nav runa par saturu, kāda jums likās, bet gan formāli iemesli. Fonštoršas kundze lūdzu. Dank.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 Es gribētu īsi norādīt uz kļūdu darba kārtībā vismaz Vācijas tulkojumā. E, trešdien pulksten 12. E, tiek runāts te par komisijas ievēlēšanu, un es gribu, lai tiktu pārpildīti visi tulkojumi, jo es līguma 17. 7. pantā ir rakstīts, ka nacionālās e, valdības ievēlē savus pārstāvjus. Parlaments var tikai to apstiprināt visus 20. 28 kandidātus. Tā kā lūdzu izlabojiet šo tekstu. Jā, tas e, ir. E, tas ir interesants variants. Pavisam noteikti 118. pāns paredz, e, ka komisija ievēlē parlaments reglamentā. Lūdzu. Κύριε Πρόεδρε, παρότι νέος βουλευτής γνωρίζω ότι το... Πρίξα, δατάει. Από τις 11 το πρωί ανα... Es zinu, ka es esmu Gelnas deputāts, es zinu, ka e, šie te dokumenti jāiesniedz līdz 16. Es mēģināju no 11. jau kādu sastāt, bet neviens nenāca pie telefona. E, priekšsēdētāja kungs, es gribētu runāt par tēmu, kas ir patiešām ļoti steidzama. Un e, steidzamības kārtā man bija šis te priekšlikums. Uh, Eh, saistībā ar Turcijas okupāciju Kiprā. Un pat labam situācija ir tāda, ka Turcijas kuģis eh, ir iebraucis Grieķijas ūdeņos, un eh, tas ir sarežģīti. Tāpēc es vēlētos, lai parlaments eh, nodarbojas ar šo jautājumu steidzamības kārtā, kas ir svarīgs miera saglabāšanai. Es sapratu, bet tam nav nekādas kārtības ar saistības ar reglamentu. Man ir ļoti žēl, ka jūs nevienu nevarējāt sazvanīt, ne mani vai manus pārstāvis. Es gribēju teikt, ka šeit ir visādas infrastruktūras, ieskaitot ēpastu, un tad mēs uzreiz piesakāmies, kad mēs esam uzrunāti. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad otrdiena. Nē, nē, vēl pirmdiena, vai tad? Vai, vai jūs par eh, šo dienu gribat ko teikt? Vai jūs gribat par šo dienas darba kārtību vai kādu citu dienu runāt? Es jā, tvīt. Mēs runājam par pirmdienas darbu kārtību. Saka priekšādātājs franču valodā. Mēs runājam par pirmdienas darbu kārtību, un vai jūs vēlaties runāt tieši par šīs dienas darbu kārtības maņām? Ja? Nē, nu tad pārējiem pie otrdienas. Lūdzu, kolēģi. Priekšādātāji. Priekšādātāja konference ir paredzējusi diskusijām budžeta kontekstā izvirzīt apspriešanu par 2015. gada budžeta projektu un kā arī otro budžeta grozījumu 2014. gadam. Saskaņā ar koordinātoriem no budžeta komitejas puses es gribētu izteikt vēlmi tomēr mainīt šo punktu secību un vispirms pievērsties budžeta grozījumu projektam 2014. gadam un tikai pēc tam spries par budžeta eh, vispārē budžeta projektu 2015. gadam. Jo, protams, ka tur būs runa arī par 300 miljārdu eh, plānu, eiro plānu, ko paziņoja Junkers, un es domāju, ka budžeta diskusijām vajadzētu nākt pēc grozījuma. Gal galā vispirms jānokārto šī nenokārtotie maksājumi gadu gaitā Mums ir jāredz, kāda summa tad ir šī, kas nav apmaksāta, kas neļauj mums voties uz priekšu. 5 miljārdi 2010, 11 miljārdi 11. gadā, 16, 12. gadā, 20 miljārdi pagājušajā gadā, nu varbūt 30 būs šī gada beigās. Tās ir nesamaksātās summas un tās pilnīgi noteikti parādīsies. Un es domāju, ka Eiropas Savienība um, nevar neapšaubām rīkoties tālāk un neapstrīdēt rīkoties tālāk, ja tā nenomaksā savus parādus. Un tāpēc mēs vēlētos apstrīdēt padomes uh, piegājienu, kad tā vēlas 2014. gada uh, budžeta grozījumu veikt nepilnīgā apmērā, tā ka summas joprojām netiek nomaksātas. Mēs jau esam ar koordinatoriem apspriedušies un uzskatām, ka šim budžeta grozījumam būtu jātop apspriestam vispirms. Un šī iemesla pēc es lūk arī paužu jums šo domu, tā lai otrdien, gan, gan otrdien diskusiju laikā, gan trešdien balsošanu laikā, pirmais no šiem abiem tika izskatīt jautājums par budžeta grozījumu. Gātvīm. Paldies. Tā tad saskaņojot ar grupu grupu viedokli ir lēmums jau par to pieņemts. Mēs priekšsēdētāju konferencē jau vienojāmies par to, ka e, divi 2014 budžeta grozījuma projekts tiek skatīts pirms e, diskusijām par Eiropas Savienības 2015. E, gada finanšu gada vispārējo budžetu. Tā kā jūsu vēlme jau ir pie pildījusies. Vēl esmu pateicīgs par norādi uz to, kāda, kāda ir reālā situācija jūsu priekšgājais budžeta komitejā. Eh, viņam bija skumjā privilēģija eh, vienmēr stāstīt vienu un to pašu parlamentā. Vai mums vēl ir par otru dienu kādu priekšlikumi? Priekšlikumu nav. Tādā gadījumā runājam par trešdienu. EKR e, e, grupa pieteica komisijas vicepriekšsēdētājas e, paziņojumu saistībā ar Asija Bibija nāves sodu iekļaut trešdien kā trešo punktu bez rezolūcijas. Tagad Fandālenkungs vārds par šo tēmu. Voorzitter, dank u wel. Ik richt mij tot u niet alleen namens mijn... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tas ir jautājums, kurā es runāju nevis savas grupas vārdā, bet arī kā līdzpriekšsēdētājs uh, reliģiju komiteja. Mēs esam runājuši par likumdošanas jautājumiem Pakistānā, par apmelošanu un Pakistānā, ja kaut kas slikts tiek teikts par eh, pravieti Muhamedu, tad pienākas nāves sots, un Bibi gadījumā bija šāda runa. Eh, tā teikt, eh, reliģiskā zaimošanas sakarā. Jāsaka, ka Bibi nāves sots ir vēlreiz apstiprināts pavisam nesen, un mēs gribētu izvairīties no šī soda piemērošanas, un mēs gribētu arī likvidēt šo likumu par zaimošanu. Paldies! Bjorkas kundze gribētu par šo pieteikumu runāt. Paldies! Goja e grupas vārdā. Mēs esam ļoti uh, norūpējušies par šo gadījumu, taču jautājums vispār būtu par se, vairāk nekā 700 cilvēku nāvis sodu piespriešanu pagājušajā gadā valstī un 1900 cilvēku tika nogalināti, un 23 tūkstoši cilvēki gaida nāves sodu izpildi. Mēs gribētu organizēt daudz nopietnu vispārīgu diskusiju par šo jautājumu plenārsēdē. Paldies! Paldies, vai kāds iebilst? Dagegen? Pret? Möchte jemand gegen den Antrag sprechen? Kāds ir pret? Dann äh, eh, lasse ich über den Labi, tādā gadījumā balsojam, kurš ir par, ka šo te mēs iekļaujam kā trešo punktu darba uh, punktā. Tātad paceliet rokas. Stimmt jemand dagegen? Pret? Atturas? Tādā gadījumā iekļaujam. Ich habe keine weiteren Anträge. Man vairāk nav nekādu pieteikumu. Trešdienā vai ceturtdienā ir kādu pieteikumu. Pieteikumu nav. Ceturtdienai? Jums ceturtdienai? Lūdzu. Priekšādātāji atvainojos. Man ir viens priekšlikums attiecībā uz darba kārtību. Tas ir priekšlikums no mūsu puses un savukārt pretējs priekšlikums no citas grupas. Jūs nu tagad rīkojāt balsojumu, bet kas tad gal galā notika? Vai mēs nobalsojām par dienas kārtību esošā kārtībā? Kas notika? Der Antrag von Herrn Van Dālena kunga pieteikuma saturs bija tāds, ka Eštonas kundzei savā paziņojumā trešdien ir jāiekļauj trešais punkts, e, proti saistībā ar Azijas Bibī piespriesto nāves sodu. Bjorkas kundze atbalstīja e, un neviens neizteicās pret. Frau Björk hat sich. Björkas kundze iestājās uz manu jautājumu par to, kurš gribētu pieteikumu atbalstīt. Jūs taču pieteicāties un jūs teicāt, ka jūs gribētu, lai diskusijas būtu plašākas nekā tikai uh, augstās pārstāves uh, paziņojums. Uh, nu, tad jums ir kaut kā konkrētāk jāpasaka, ko jūs gribat plašāk tvērt lūdzu. Jag ber om ursäkt. Eh, jag är ny här i kammaren. Atvainojos, esmu jauna locekla šai parlamentā. Es gribētu, lai mēs runātu nevis par šo specifisko gadījumu. Es gribētu vispārīgas debates par nāves sodu. Mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz vienu gadījumu. Jo jāatzīst, ka šī problēma taču ir daudz plašāka. Paldies! Das habe ich jetzt auch besser. Labi, tagad es sapratu labāk. Es eh, iepriekš sapratu jūsu eh, izteikumu tā, ka par spīti šiem te viedoklim jūs tomēr gribat atbalstīt pieteikumu. Mm, tad nu, man jāatzīst, ka tas nebija atbalsts, ka tas bija alternatīvas priekšlikums. Uh, Eh, bet eh, balsojumā man likās, ka ievērojams vairākums tomēr atbalsta Vandālēna kunga priekšlikumu. Tas nozīmē, mēs ņemsim vērā jūsu vēlmi, plašākas debates par nāves sodu, bet, nu, godīgi sakot, eh, tās nebūs pašas pašas pirmās debates, kas mums notiks, bet jebkurā gadījumā es redzu, ka ievērojams vairākums atbalsta Vandālēna kungu. Ja jūs gribat, mēs varam valsot arī vēlreiz kolēģi, nesatraucieties tik ļoti. Jūs sākat uztraukties tikai tad, kad noklausieties tulkojumu. Ja Bjorkas kundze vēlētos, es labprāt eh, atļaušu nobalsot. Ja jūs to vēlaties, nu labi, tad mēs darām tā. Tā tad mums ir vēl viens pieteikums, Jorkas kundzes e, pieteikums, proti e, nerīko diskusijas par e, vienu gadījumu, bet gan vispārējas diskusijas par nāves sodas lūdzu, kurš ir par Jorkas kundzes priekšlikumu. Er kurš ir pret? Atturas? Noraidīts. Tā, tagad Fandālina kunga priekšlikums, kurš tā tad ir par Fandālena kunga priekšlikumu. Lūdzu, paceliet rokas. Kurš par? Pret? Kurš pret? Kurš atturas? Nu, mēs redzam, ka vairākums ir par paldies. Tagad eh, par ceturtdienu pārvaicāšu, vai vēl kāds ko grib teikt, neviens negrib neko teikt. Nu, tad sākam pie komisijas paziņojumu eh, plūdu labāka novēršana pārvaldība Eiropas līmenī. Vārds komisāram Borgam. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas vārdā un komisārs Džordževs vārdā